dažādos politiskajos plauktos. Un tam ir nepieciešama visu dalību valstu aktīvas atbalsts. Priekšsēdētājs, paldies! Esam pabeiguši diskusijas par šo punktu un balsosim par šo jautājumu rīt pulkstens 12. Un tagad pārējām pie Maconijas ziņojuma reģionālo vietēju pašvaldības iestādes budžeta ierobežojumu. Maconija kundze lūdzu. You, Mr. President. Ir ap... pa, pa tiesa priekš. Priekšsēdētāja kungs, te ir runa par to, e, ka mēs e, skatāmies un novērējam, kādas ir struktūra fondu līdzekļu ietekmē uz reģionālo attīstību. E, krīzes laikā situācija ir pasliktinājusies, tāpēc vēl vairāk tiek pievērsta uzmanība izdevumiem un attieksme pret investīcijiem ir ļoti uzmanīga. Tas nozīmē, ka uh, politika, kas ir domāta ekonomikas izaugsmas atjaunošanai, ir neiespējama, un tas ir īpaši dziļi ietekmē kohēzijas politiku. Šeit mums, e, protams, e, e, rodas ļoti liela nelīdzsvarotība starp reģioniem un valstīm. Pašvaldības mēģina cīnīties, protams, bet arī viņām ir jāturas pie savām programmām un saistībām, ievērojot attiecīgos procentus. Ir tīpaši vājākajās un spēcīgajās ekonomikās mēs redzam, cik ļoti tās savstarpēji attālinās. Tāpēc arī mēs izsakojam izstrādājām priekšlikumus, lai publiskās investīcijas eh, varētu izmantot atbilstīgi Eiropas budžeta likumiem un labāk izmantotu struktūra fondu līdzekļus. Vispirms jau runa ir par līdzfinansējumu programmām eh, te vairs netiek, nevajadzētu runāt par struktūrālajiem deficītiem. Šie izdevumi tiek eh, izdarīti tāpēc, lai uzlabotu konkurētspēju un izaugsmi, kā arī radītu jaunas darba vietas. Bieži vien ir tāda situācija, kad ir reakcijas, izsavienojuma tipa e, reakcijas. No vienas puses izdevumi tiek padarīti par neiespējamiem, no otras puses e, e, par to tiek uzlikt sots. Šajā ziņojumā šie aspekti tiek parādīti ar attiecīgajiem aprēķiniem. Tas attiecas arī uz nodokļu slogu, kas tādējādi izriet. Mēs šeit skatām tendenciālu attīstību, un, kas e, ietekmē arī deficīta palielināšanos. Treškārt runa ir par budžetu, kas e, tātad e, būtu jāpieman, jāpiemēna attiecībā uz kopējo daudzgad finanšu schēmu nacionālu valstu līmeņu un reģionālajām e, institūcijām ir jāzina, ar kādiem līdzekļiem tās varētu rēķināties. Es lūdzu jūsu izpratni, lai e, komisija un dalību valstis attieci, ieņemtu attiecīgu pozīciju un, protams, ka to vajadzētu ņemt vērā arī kohēzijas pakotnes kontekstā. Mums ir jābūt elastīgākiem, e, tāpat kā jau reģionālajā komitejā tas tika pieprasīts. Tas pats arī tika teikts trilogām. Te ir runa par to, ka mums ir jābūt konsekventiem. Būtībā reģiona komitejā tas eh, tika ar 40 pār un divām valstīm atturoties tika pieņemts. Arī budžeta komiteja ir eh, atbalsta šo te lēmumu, tāpat kā nodarbinātības komiteja. Um, te mēs runājam par uh, Eiropadomes uh, teikto un tās konsekvento uh, realizāciju, ir tīpaši runājot par nodokļu politikas priekšstatiem. Runa ir par to, lai visi saņemtu vairāk Eiropas, lai tas būtu ilgspējīgā kontekstā, lai tas būtu Eiropas 2020 kontekstā. Mēs vēršamies pie komisijas, lai tā sniegtu lielāku atbalstu nodarbinātībai, arī īstenojot infrastruktūru infrastruktūru projektus. Ir nepieciešams atdzīvināt ekonomiku, ir nepieciešams atšķitināt mezglus, kas vietām sametušies. Es ceru, ka parlaments eh, patiešām atbalstīs šo ziņojumu. Jo tādā, tādā gadījumā mēs varētu aktīvi darboties kā likumdevēji un tas atbilstu mūsu priekšstatiem par vērtībām pret nacionāliskajiem stramēm. Un tagad brīvais mikrofons. Uh, un pirmā izteiksies Anģela Līkundze. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Šis ir ļoti labs ziņojums, kuru Maconīkundze ir sagatavojusi. Te ir runa par konkrētiem priekšlikumiem. Uh, attiecībā uz nepieciešamo elastīgumu, kas saistās ar stabilitātes paktu. Ir svarīgi, lai publiskās ražošanas investīcijas eh, tiktu eh, noliktas prioritārā līmenī, proti 60% lokālā un reģionālā līmenī. Mēs to nedrīkstam aizmirst. Tāpat eh, varētu būt arī runa par Eiropas fondu līdzfinansējuma kvotām. Tas nozīmē, ka runa par strateģiskiem un Eiropai nozīmīgiem projektiem 2020. gadā. Ir runa par atbalstu konkurētspējai, izaugsmai un nodarbinātībai. Atgādināšu, ka šis pakts ir stabilitātes pakts un izaugsmes pakts. Mēs negribam, lai taupība mūs nogalina. Paldies, Anģelīlī kundzei, Tamāžī tagad vārds. Cie tisztelt elnök úr biztos asszony priekšsēdētāja kungs komisāres kundze Apsveicu kolēģi Conī e, ar lielisko ziņojumu. Esmu absolūti viensprāts ar viņas priekšlikumiem. Kohēzijas politika Eiropas Savienības dzīvē ir ļoti nozīmīga. Diemžēl laikā starp 2014 un 2020. gadu mums ir ļoti maz līdzekļu, e, tāpēc arī viņas priekšlikumi ir ļoti labi. Proti, mums ir jābūt elastīgākiem makroekonomiskajiem apstākļiem, e, ir jāveidojas pozitīvāk. Es atbalstu Maconī kundzes priekšlikumus e, tādā ziņā, ka kohēzijas politika būtu jāveido tā, ka valsts līdzfinansējums varbūt nebūtu kā galvenais mērķis to nevajadzētu skatīt kā iztrūkstošos līdzekļus. Arī jauno dalību valstu vārdā atbalsta priekšlikumu. Paldies, Pašila kungs, tagad Galager kungs. Whiteham Chiru and Cantor BMW and Mahir Ruhish and BMW and Aaron Uh, Šo reģionu ir būtiski ietekmējuši bezdarba pieaugums, un neskatoties uz to, ka BMW ir izvēlējies vienu no reģioniem, lai palielinātu IKP, situācija nedaudz uzlabojās, kad šim reģionam tika piešķirt 100 miljonu eiro īpašai reģiona attīstībai. Tas tika izskatīts reģionālās attīstības komitejai, un tomēr šis reģions pēd turpmāko septiņu gadu laikā saņems samazinātu finansējumu. Un es uzskatu, ka eh, kop, līdzfinansējumam no tādu lauksaimniecības eh, politikas eh, jomām kā līderi un citām, to vajadzētu izmantot. Paldies! The... Prieksēdētājs, paldies! Un tagad dodu vārdu Krisoģelas kungam. αντιμετωπίσουμε τα δημοσιονομικά προβλήματα. Yes. Okay. Ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο γιατί πραγματικά. Sirsnīgs paldies eh, kolēģei, jo patiešām viņa pievēršas problēmas kodolam. Mums ir nepieciešams ķerties pie finanšu problēmām. Protams, ka situācija ir tāda, ka krīzes un taupības politikas dēļ krīze ir vēl vairāk saisinājusies. Grieķijā sabrūst, eh, sabrūk tautsēniecība, ir energo problēmas, parādu daudzums pieaudzis, sociālais līdzsvars ir apdraudēts. Ko ko darīt, lai samazinātu eh, publiskos izdevumus. Mums vajadzētu vairāk izdot reģionos un investēt eh, ekonomikā. Reģioniem investīcijas ir vajadzīgas vēl jau vairāk, jo viņu problēmas ir vēl lielākas, jo viņi no publiskā budžeta saņem vēl mazāk līdzekļus, viņiem ir vēl mazāks kap pašu kapitāls un samazināts eh, personāls. Tas nozīmē, ka 2020 mērķus mēs nesasniegsim. Ko darīt? Kohēzijas fonds un citi struktūra fondi, tiem ir jāmēģina stiprināt reģionus, mazos vidējos uzņēmumus, lai sociālā ekonomika var elastīgi attīstīties, lai mēs būtu efektīvāki izmantojot līdzekļus. Un lai reģioni labāk īstenotu programmas. Pat labam mums ir aburtais loks, kas e, nenodrošinās izlīdzināšanos, bet gan sāsinās e, nevienlīdzību. Tas būs ne tikai Eiropā, bet arī starp valstīm un reģioniem. Paldies, un tagad vārds eh, Maledičs kundzei. Zahvaļņojam predsēdāvajuši. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vēlētos pateikties eh, referentam par ļoti svarīgo tēmu, proti par to, cik būtiska ir reģionālo valdību loma kohēzijas fonda izmantošanā un, protams, arī par to, cik svarīgi ir noteikt stratēģiskas prioritātes Eiropas Savienības līmenī reģionālo mērķu sasniegšanai. Ir svarīgi uzsvērt arī to, ka kohēzijas politikas mērķis ir veicināt dažādu reģionu ātrāku attīstību, tādu, kuros attīstība varbūt ir bijusi nedaudz aizkavēta. Ziņojumā uzsvērts eh, ir struktūra fondu neizmantojamības moments un ir jāmēģina panākt pareizais līdzsvars starp eh, fiskālo politiku no vienas puses un nepieciešamību investēt dažādos fondos no struktūra fonda līdzekļiem. Pretējā gadījumā mums neizdosies panākt vēlamo rezultātu. Paldies, tagad Tomasičs kundze. Paldies, prieksēdētāja kungs. Es eh, pārstāvu šajā parlamentā Horvātiju Horvātiju, kas ir republika, kurā reģioniem ir milzīgas problēmas ar finanšu stabilitāti. Vēlējos pievērst jūsu uzmanību Horvātijas reģionu finanšu problēmām. Vietējie un vietējās un reģionālās pašvaldības eh, ir decentralizētas dažādā līmenī, un es piekrītu tam priekšlikumam, ka mazāk attīstītie reģioni būtu jāpamudina ātrāk attīstīties, ir apsveicama. Un tomēr bagātākajiem reģioniem nevajadzētu justies apvainotiem un aizskartiem, ka tie naudu novirza uz citiem reģioniem. Naudai, protams, jātiek izmantotai efektīgi bagātākas dalību valstis jau var sniegt mums e, ko daudz vairāk kā tikai naudu. Ar padomu un palīdzīgu vārdu jūs varat mums palīdzēt reformu īstenošanā daudz efektīvāk. Svīkas kundze. Trenutnā krīzē zaista utiecala. Paldies. Patreizējā krīze ir piemeklējusi vietējās un reģionālās pašvaldības īpaši smagi No vienas puses centralizētās valdības samazina reģioniem novirzīto naudas plūsmu, un otras puses nauda no Eiropas arī sāk aptrūkties. No otras puses, no reģionālajām vietējām pašvaldībām arvien vairāk tiek prasīts īstenot dažādus pakalpojumus un naudas izmantošana tiek prasīta efektīvā un inteliģentā veidā. Kādā veidā šo vienādojumu vispār salikt kopā? Es atbalstu šo ziņojumu, bet mums ir vairāk uzmanība jāvērš uz konkrētiem pasākumiem, kā nodrošināt nodarbinātību un veicināt reģionu attīstību. Vietējām iestādēm nedrīkst tikt uzlikts pārāk liels pienākums loks no dalību valstu valdību pleciem. Pret Cilvēki vēlas, eh, protams, izmantot struktūra fondu līdzekļus, bet tam ir nepieciešams adekvāts ietvars. Mums savukārt ir jāmēģina projekts īstenot ātrāk. Tas īpaši svarīgi ir Horvātijai prieksēdētājs Ferreiras kungs, lūdzu. Obrigado, prezident. Este relatório reconhece a clara. Paldies, prieksēdētāj kungs. Šis eh, ziņojums uzsver to, ka e, starp dažādiem Eiropas reģioniem ir milz atšķirības. Kā tās samazināt? Kā veicināt iekšējā tirgus sadrumstalotības izvairošanos? Kā novērst to, ka kapitalistiskā domāšana un neoliberālisms, kuri ir noveduši pie atšķirībām reģionos, kā izvairīties no šiem pūķiem? Protams, ka naudas visiem nepiet, nepietiek. Otrs, ja mēs vēlamies pavērst šo vektoru otrā virzienā, tam ir nepieciešams eh, politiskās gribas izpausmes gan Eiropas līmenī, gan dalību valstu, gan arī reģionu līmenī. Ja mēs vēlamies, lai Eiropa attīstītos, mums ir nepieciešams novērt, novēlēt vairāk līdzekļu kohēzijas fondiem, tā, tā vietā, lai mēs cīnītos par daudzgadu finanšu schēmu. Un, protams, ir jāizvairās no naudas šķērēšanas. Ir vienā katlā kopā jāsaliek Eiropas nauda un dalību valstu nauda, un tad mums izdosies panākt to, ko mēs vēlamies. Jā, man ir laba iespēja runāt par šo ļoti svarīgu jautājumu, saka Kelīkungs. Īpaši tāpēc, ka es darbojos reģionālās komitejas, reģionālās attīstības komitejā. Un es vēlētos uzsvērt to, cik svarīgs ir šis jautājums. Runājot par Eiropu 2020, mēs vienmēr uzsvērām to, cik svarīgi ir viss vienkāršot. Mēs pamazām mēs atteicāmies no vārda vienkāršot un pārgājām uz efektivizēt Ja mums izdotos ap šos vārdus īstenot dzīvē, tad domāju, ka visiem tas nākt par labu. Kalagara kungs pieminēja IKP, bet tas nav perfekts tirgus un ekonomikas mērīšanas olekts. Ļoti daudzas vietējās valdības, kuras, vietējās pašvaldības, kuras vēlas izmantot līderfinansējumu, saskars ar grūtībām. Es ceru, ka nākotnē tas tiks novērsts. Priekšsēdētājs Sančes Smits kundze lūdzu. Merci, monsieur le président. Chers collègues. Paldies, priekšsēdētāj kungs, mīļā um, kolēģi. Mēs uh, diemžēl nevaram neutralizēt um, budžeta līdzekļu izmantošanu. 350 miljārdi ir piešķirti uh, lauku reģioniem, bet uh, nevar tikt nodrošināta mm, piemērotā šo līdzekļu izmantošana. Diemžēl uh, daži reģioni neizmanto šos līdzekļus, um, lai piesaistītu investīcijas, un uh, šād, šādi deficīts attiecīgiem reģioniem tikai pieaug. Vajadzētu rūpēties šeit gan par Eiropas Savienību kopumā, gan par atsevišķām valstīm, proti par šo valstu rīcību. Vajadzētu, lai valstis uh, cienītu stabilitātes uh, pakta nosacījumus. Uh, izaugsme var balstīties tikai uz saprātīgiem racionāliem pamatiem. Paldies, Borcam kundze. Zahvaļam, gospodine predsedavajući. Uh, kohezijska politika glavna... Paldies, priekšsēdētā kungs. Kohēzijas politika ir Eiropas Savienības visvarīgākais instruments, lai cīnītos pret lejupslīdi. Uh, un um, krīzi. Bet uh, šī instrumenta nepareizi piemērošana, proti taupības politika, var, var novest pie negatīvām sekām šajā kohēzijas instrumentā. Mums jāpārliecinās, ka mēs pareizi izmantojam struktūras fondus Citādi vismazāk aizsargātie reģioni un uh, struktūras cietīs um, visvairāk. Līdz ar to mums ir nepieciešams atkāpes šajā dokumentā. Resursi jāizmanto investīciju piesaistīšanai, lai būtu vairāk izaugsmas un konkurētspējas. Paldies priekšsādātāju, kungs, saka nākamais. Uh, runātais arī manā valstī. Runa ir par konsolidācijas pasākumiem municipalitātēm Bratislavas reģionā. Valdība atliek TNT projektu īstenošanu starp Bratislavu un Vīni. Mēs runājam par projektiem, kas atbild par 60% investīciju mūsu reģionā, un šāda valdības politika, uh, diemžēl, um, izraisa investīciju samazinājumu par 10% pagājušajā gadā. Līdz ar to nepieciešama ilgtspējīga attīstība un uh, šī instrumenta uh, piemērošana, kas eh, ļaus eh, lielāku mm, elastīgumu noteikumu piemērošanā un uzlabos sociālo pakalpojumu kvalitāti. Tāpēc sociālo fondu pieejamība īpaši reģionāli ir ļoti nepieciešama lieta. Paldies, un tagad eh, izteiksies komisāri Damanaki. Paldies priekšsēdētāju kungs komisijam atzinīgi vērtē šo parlamentu iniciatīvu. Mēs uh, varam pievienoties Maconija kundzes paustajām rūpēm. Ekonomiskā krīze uh, tiešām mm, veicina diverģences, īpaši nodarbinātības jomā starp Eiropas reģioniem. Mm, tagad uh, mums pašvaldību palīdzību jāpalīdz reģioniem atkopties. 2011. gadā vairāk par 46% e, izdevumu 46% īstenoja uh, sub nacionālas iestādes. Šīs iestādes arī veicināja investīcijas. 2012. gadā ap 16 procentiem no visām investīcijām uh, tika īstenota subnacionālajās iestādēs. Ekonomiskā krīze ir mazinājusi ieņēmumus reģionālajām nacionālajām iestādēm, un um, tas veicināja samazinājumus budžetos. Līdz ar to 2012. gadā uh, budžets atgriezās uh, 1997. gada līmenī. Un tas nozīmē, ka šis līmenis 2010. gadā samazinājās par 5,8%, 2011. gadā par 6,5% un 2012. vairāk um, par 10%. Līdz ar to mēs redzam, cik negatīvas ir šīs uh, sakas dažām valstīm. Uh, bija grūtības līdzfinansēt Eiropas programmas, un tas negatīvi ietekmē mūsu mērķu sasniegšanu. Šī tendence ir ļoti satraucoša, jo rāda, ka ekonomiskā krīze nopietni ietekmējusi eh, reģionālo vietēju iestāžu kapacitātes eh, paredzēt finansējumu programmām, kas ir kritiskas, lai panāktu izaugsmu turpmāk. Komisija vēlas palīdzēt uh, vietējām reģionālajām struktūram. Mēs uh, uh, vēlamies palīdzēt ar līdzfinansējumu likmi. Turpmāk, turklāt vēlamies par, nodrošināt uh, resursu efektīvu izmantošanu, stratēģiskā programmu īstenošanai sasaistīt ar 2020 stratēģiju. Mēs uh, izmantojam attiecīgu finanšu instrumentu, attiecīgos finanšu instrumentus. Un makroekonomiskās reformas Eiropas semestra ietvaros um, palīdz mums uh, sasniegt šeit to, kas uh, ieplānots uh, makroekonomiskās stratēģijas ietvaros. Šeit mēs runājam arī par makroekonomiskiem kritērijiem vai nosacījumiem. Turklāt um, komisija pieļauj uh, uz laiku atkāpties no nosacījumiem, runājot par stabilitātes un izaugsmas paktu, lai ļautu investēt projektus, projektos saistītajā jomā. Paldies. Paldies. Mēs balsosim par šo jautājumu rīt pulksten 12. Tagad Džeims Ellis un viņa ziņojums. Dod vārdu Džeimsam Ellisam.